4. februāra protokols un pieņemtie teksti visiem ir pieejami. Vai kādam ir iebildumi? Ja iebildumu nav, tad protokols tiek uzskatīts par pieņemtu. Par protokolu Flanaganas kundze vēlējās izteikties. Nē, Flanagana kungs, lūdzu. Working. Thank you, uh, Chairman. Liels paldies, priekšsēdētāji. Man nepieciešams nāk klajā ar šo personisko paziņojumu. Trešdienas Strasbūras plenāras sesijas laikā es uzstājos un, uz, un jautāju Junkera kungam jautājumus saistībā ar environments where I would get the protection of the chair but far from it. Ar banku depozītiem ir, īrijā un mans ofis aplūkoja video pēc runas, mēs atklājām, ka priekšsēdētājs ir atstājis ieslēgtu mikrofonu un izteicies Ak, Jēzus, nu nezinu, varbūt viņam izties, ka man vārda ir izaugusi, un varbūt viņš to teica par to faktu, ko es teicu. Nu, es nezinu, ko viņš eh, domā par to, ko es runāju, bet viņam ir jābūt neatkarīgam. Tas ir viņa darbs. Būtu jauki, ja Junkera kungs. Uh, atbildēt uz jautājumu, nevis paust to, ka viņam nepatīk tas, ko es saku. Es vēlos atjaunošanos to cilvēku vārdā, kas man ir ievēlējuši, jo tas ir apvainojums. Ja mani uh, šādi nosauc un vispār to teikt pēc tam, kad kāds ir izteicies. Es gribētu, lai viņš pierāda, ka ir patiešām neatkarīgs, jo cik tālu man ir redzams, uh, pārāk lielas neatkarības šajā parlamentā nav. Paldies! Im Vorsitz. Zunächst hat sich, dadurch, zunächst hat sich zu diesem Punkt äh, Herr Vizepräsident Lam. Nākamais äh, par šo punktu vēlējās izteikties vicepriekšsēdētājs Lamsdorfs. Achso, okay. Nē, der Lamsdorf ist, ich mir wird gerade mit. Nē, Lamsdorf kungs vadīja uh, komiteju brīdī, kad viņš jūs nodēvēja par Jēzu Kristu. Mēs to pārbaudīsim un es noteikti vēlāk komentēšu jūsu teikto. Pasku kungs pieteicās runāt, lūdzu. Thank you very much, Mr. President. Liels paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos informēt jūs par uh, vārdu brīvības situāciju Rumānijā. Pirms uh, diviem gadiem piecu radiostaciju īpašnieks un divu laikrakstu īpašnieks tika ieslodzīts uz desmit gadiem. Tika apķīlāti arī viņa aktīvi un īpašumi un, likā, un likumīgi reģistrēti kā valsts īpašums. un pēc kāda laika ieradās varas iestāžu pārstāvji, kas lika izvākties attiecīgajiem mēdījiem, lai tos varētu pārņemt, bet runātājs tiek pārtraukts. Paskokungs, jūs esat parlamenta vicepriekšādātājs, un jums vajadzētu zināt, ka tas neatiecas uz darba kārtību. Šo paziņojumu jūs varējāt sniegt vēlāk. Un ich werde jetzt auch nur noch äh, Wortmeldungen zur Tages... Tagad es pieņemšu tikai izteikumus par darba kārtību vai par reglamentu. Tātad vai nu tikai par darba kārtību, vai arī konkrēts punkts par reglamentu. Es zinu, ka Irijā ir pašlaik uh, vēlēšanu kampaņa, bet mēs nevaram šādā veidā rīkoties. Maybe you might apologize for that comment when you hear. Nu, es nezinu, vai man eh, komentārs, kas nav saistīts ar īriju, vēlos vērst jūsu uzmanību. Un vicepriekšsēdētājs Mogarīni uzmanību uz eh, palestīniešu eh, vīru žurnālistu, kurš izcieš bada streiku divu bērnu tēvu, kurš jau 92 dienas uh, ir pieteicis un ievēro bāda streiku, viņam nav izvirzīts apsūdības, eh, viņš mirst, viņa ārsts ir sacījis, ka viņš eh, ir tuvu nāvei, un mēs prasām, lai Mogarīnī kundze iejauktos. Lūdzu, lūdzu, runājiet ar viņu, jo jūs esat priekšsēdētājs, jums tas ir jādara. Lielas paldies! Paldies! Tagad eh, priekšsēdētāja paziņojumi. Atbildīgās Čehijas